Tagad nonākam pie plenārsesijas darba kārtības apspriešanas. Pēdējais darba kārtības projekts ir jūs priekšā, tas tika apstiprināts 2. septembrī priekšādātāja konferencē, un šis projekts ir arī jums pieejams. Tagad apspriedīsim daru izmaiņas šai darba kārtībā. Dienu pa dienai. Un nu vispirms pirmdiena. Šī gada 2. septembrī Jūri komiteja pieņēma Rapkaikunga ziņojumu par Viktora Uspaskiča imunitātes atcelšanu. Politiskās grupas ir pieņēmušas lēmumu vienprātīgi šo ziņojumu nodot balsošanai rīt. Tas notiks rīt pusdienas laika balsojuma gaitā. Tāpēc atkārtošu vēl vienreiz, šajā ziņojumā tiek izteikts lūgums atcelt Uspaskiča kunga imunitāti. Tātad balsojums notiks rīt. Tāds komentārs attiecībā uz šīs dienas darba kārtību, jo saskaņā ar mūsu reglamentu šāda veida ziņojumi, komentāri, lūgumi ir jāpaziņo, jāizziņo sesijas sākumā. Anģelīlī kundze, Pitēlas kungs un vēl 40 citi deputāti ir likuši priekšā pārcelt debatas par Aštijānī kundzes gadījumu, respektīvi nevis pārcelt uz vēlāku laiku, bet pārcelt to uz šodienu, uz pirmdienu. Un gribētu lūgt Anģelīlī kundzi prezentēt mums šo lūgumu pavisam oficiālā kārtā. Vai viņi ir zālē? Pitels kungs ir šeit, lūdzu, došu jums vārdu. Paldies, saka Pitels kungs. Es runāšu Anģelīlī kundas vārdā un arī citu šo lūgumu parakstījušo vārdā. Gribu vērst jūs uzmanību uz Aštjānī kundas gadījumu, Un, kad jūs pieminējāt to pirmīt zālē atskanēja aplausu, par to priecājos, tas nozīmē, ka cilvēki par to ir informēti. Un domāju, ka šis gadījums mums jāapspriež pēc iespējas ātrāk, jo šīs sievietes liktenis ir atkarīgs no lēmumiem, kas tiks pieņemti jau turpmākajās stundās. Dažāda veida puses šobrīd izsakās un pieprasa Irānas valdībai un tiesai mainīt šo uh, lēmumu, šo spriedumu, bet, protams, mēs nevaram šīm balsīm atņemt arī Eiropas parlamenta balsu, un tāpēc es gribētu lūgt parlamentu šo ļoti svarīgo jautājumu apspriest jau šodien, lai gan tas bija, to paredzēts bija apspriest ceturtdienas pēcpusdienā. Paldies! Mario Mauro tālāk došu vārdu. Viņš vēlas, acīm redzot, atbalstīt šo priekšlikumu. Lūdzu, Mauro kungs, jums vārds. Paldies, priekšādātāji! gribēju paust atbalstu šim priekšlikumam. Apzināsimies, ka Eiropa spēlē ļoti vadošu lomu miera sarunās visā pasaulē, un tieši Eiropai jāizsakās arī tajos brīžos, kad cilvēktiesības tiek pārkāptas. Un tāpēc no daudziem dažādiem aspektiem būtu tikai pareizi un piemērot, ka šo jautājumu mēs izskatītu jau šodien, ka mēs šis debats rīkotu steidzami, eh, atbilstoši pašreizējai situācijai, un tāpēc atbalstu šo kolēģi izteikto lūgumu, un eh, ceru, ka arī citi man piekartīs. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs! Vai ir kāds, kas vēlas izteikties pret šo priekšlikumu? Acīm redzot, nē, ne, neviens nevēlas izteikties pret šo priekšlikumu. Atvainojiet, nu tad balsosim, balsosim par šo priekšlikumu, bet tomēr vispirms vārds Svobodas kungam. Es vēlos tikai lūgt, lai mēs iespējams, iespējams drīz arī nobalsojam par šo tekstu, jo nav jēgas šodien diskutēt, bet kaut kad vēlu balsot par pašu tekstu. Tāpēc ceru, ka jau trešdien. Okay. Głosujemy Labi, tad balsosim tagad par priekšlikumu. Turpina priekšsādātājs, kas par? Kas ir par šo priekšlikumu par debatēm jau šodien? Pret? Atturs? Pieņemts. Šis priekšlikums ir pieņemts. Tas nozīmē, ka debats par komisijas paziņojumu par Sakinehu Mohamedijā Štijānī lietu notiks šodien. Tas būs, tas būs otrais šo, dar, šis darbu kārtības punkts, tūlīt pēc tam, kad būsim apstiprinājuši darbu kārtību pavisam oficiālā kārtā. Termiņš rezolūcija iesniegšanai ir šovakar pulkstens septiņi vakarā. Nu, kopējo rezolūciju priekšlikumu var iesniegt rīt līdz pusdienas laikam. Nu, tādi ir šie termiņi, tātad šodien līdz septiņiem vakarā var iesniegt rezolūcijas pa grupām. Un rīt līdz 2012. jāiesniedz kopējais rezolūcijas priekšlikums. Balsojums notiks trešdien, 2012. Tātad Trešdien balsosim par to. Tā ir tāda šobrīd īpaša pātrinātā procedūra, ko piemērojam tieši šai konkrētajā gadījumā. Vai ir kādi komentāri vēl par pirmdienas darba kārtību? Nē, neredzu nevienu, kas vēlētos izteikties. Nesmu saņēmis arī nekādus priekšlikumus par izmaiņām darba kārtībā otrdienas un trešdienas gaitā, bet, bet rīt būs debatas par stāvokli Eiropas Savienībā, un tāpēc mazliet pie šī jautājuma gribēju pakavēties. Tās ir ārkārtīgi nozīmīgas debatas, kas norisināsies rīt, un eh, tādas notiks pirmo reizi Eiropas parlamenta vēsturē. Mēs šīs debatas gribētu īpaši piesaistīt Eiropas parlamenta lomas apspriešanai un likt priekšā kādu virzienu, kurā Eiropas Savienība varētu doties. Es domāju, ka tas ir mūsu visu interesēs. Mēs vēlamies radīt atbildīgas Eiropas iespēju, atbildīgu parlamentu iespēju. Lisabonas līgums, kā jūs ļoti labi zināt, liek uz mūsu pleciem papildus atbildību par Eiropas nākotni turpmākajos gados, un tāpēc šīs debats ir ārkārtīgi nozīmīgs un nopietnas. Kā jūs zinat, tad priekšādātāja konference nesen apspried šo jautājumu. Tas notika pagājuši ceturtdien, un runājām par to, ka debatas eh, šai zālē tiek ļoti slikti apmeklētas. Parasti šeit nav īpaši daudz deputātu, it īpaši tajā gadī, tajos gadījumos, kad runājam par starpiestāžu jautājumiem. Priekšādātāja konferences laikā pirms četrām dienām bija mums padziļinātas debatas par šo jautājumu, par to, kā organizēt Eiropas Savienības e, situācijas apspriešanu. Un rīt no rīta deviņos eh, šo jautājumu apspriedīsim šeit, parlamentā. Politisko grupu vadītāji izteica eh, vēlmi aicināt visus deputātus piedalīties rīt deviņos šais debatēs. Ja jūlijā politisko partiju vadītāji nolēma, ka netiks pieļauta šajā laikā nekāda veida citas sanāksmes. Tātad no 9 līdz 11.30 norisināsies šīs debates šeit, zālē, un šajā laikā nebūs nevienas citas komitejas, nevienas citas grupas sanāksme, nekāda citi notikumi, kas varētu kaut kādā veidā traucēt deputātiem ierasties uz šīm debatēm. Ceturtdienas sanāksme mēs turklāt nolēmām ieviest arī īpašu pārbaudas mehānismu, lai kontrolētu, kurš no deputātiem ir klāts zālē debašu laikā un kurš ne. Un, protams, tas notiks ar eh, to, ka jums vajadzēs nospiest eh, balsošanas pogu trijos atsevišķos punktos šo debašu laikā. Birojas tiksies vēl 6.30 šo pēcpusdienu. Un tur mēs izstrādāsim detaļas, kādā veidā tiks piemērot šie kontrolas pasākumi un runāsim arī par to, kā tad šī informācija tiks izmantota, tad informācija par deputātu apmeklējumu. Mēs vēl nezinām, kāds būs biroja lēmums, protams, un nevaram arī to nekā iepriekš paredzēt, bet tomēr gribēju jau tagad izteikt īri personīgu lūgumu jums visiem, godātie deputāti, būt klāt rīt šo debašu laikā, kā arī būt klāt citu debašu laikā, kad tās norisinās šeit. Eiropas parlamentā. Debats sāksies pulkstens deviņos no rīta un gribētu pavisam personīgi tātad jūs aicināt visus ierasties zālē. Šis debats ir ārkārtīgi nozīmīgs. Un ārkārtīgi svarīgi arī radīt atbilstīgu parlamentu tālu pasaulē. Mums jāuzņems atbildība par Eiropas Savienības nākotni, un to nevaram darīt nebūdam kopā. Bet, kā jau teicu, lēmums pilnībā tomēr pielikts, piemēr, pieņemts. Vēl nav, kā šīs procedūras tiks izmantotas, eh, tas vēl nav zināms, bet tomēr ir pilnīgi skaidrs, ka visiem vajadzētu būt klāt šais debatēs. Lēmums tiks pieņemts birojā šodien, šopēc, šovakar. Poselta kungs vēlas izteikties, lūdzu. Priekšsēdētājiem. Mēs esam brīvi ievēlēti deputāti, un pēc labākās sirdsapziņas arī nosakām savu darbu prioritātes. Man jau rītdien tiešām ir arī apņemšanās piedalīties debatēs. Bet es tomēr gribu pateikt, bet ja ir paredzēts šāds kontrols, elektroniskas kontrols par to, vai nepiedalās, un var arī varbūt cits pasākums paredzēts, kas eh, būtu administratīvi vērā, nu tad es īstenībā šo ēku pametīšu debešu laikā. Es biju plānojis ierasties uz debatiem, bet šādas kontrolas mehānismi pilnīgi nepieņemami un necienīgi. Džinkuje bardzo. Lielas paldies, saka priekšsādātājs. Paldies par šo komentāru. Lutfords kundze. Paldies, priekšsādātāji. Es pilnīgā piekrītu posēlta kungam. Jūs domājat, tas traģiskākais ir tas, ka tā ir tāda, tāds pašmērķis. Ja jūs būtu vienkārši mūs mudinājuši, uh, ierasties. Es pilnīgi noteikti būtu respektējusi jūsu lūgumu, jūsu vadošos norādījumus, es būtu ieradusies. Bet tagad, kad izteikts šādi gandrīz draudi, tad pilnīgi noteikti es, piln, neier, nu, ja būšu arī šeit, nekādā gadījumā nespiedīšu pogas, nepiedalīšos elektroniskā balsošanā. Es domāju, šāda veida komentārus izteikumus izsakot jūs kaitēt Eiropas parlamentu reputācijai. Tas, eh, tāpat tas pats attiec uz Barozo kungu, jo lūk, Es ceru, ka birojs atteiksies no šī priekšlikuma nākamo stundu laikā, jo citādi varēs iedzīvotāji Eiropā teikt, ka, lūk, deputāti šeit ir tikai tāpēc, ka viņi tiek kontrolēti un tāpēc, ka viņiem par to izmaksā dienas naudu. Nu, tas ir tā kā kaitēt sev pašam, zāģēt zarus, kur pats sēdi. Es, do, es tiešām eh, nožēlu, ka tāds priekšlikums vispār tik izteikts priekšādātā konferencē. Eh, dziękuję bardzo. Lielas paldies, saka priekšsādātājs. Paldies Ludfords kundzei. Esmu izteicis jums aicinājumu piedalīties debatēs jau daudz kārt iepriekš. Jau tagad redzu, ka debats būs karstas. Neskatoties uz biroja lēmumu, es tomēr ceru, ka visi ierados, ieradīsies rīt no rīta Daula kungs. Priekšsādātāja kungs. Ir tiesa, ka priekšsādātāja konferencē mēs pieņēmām šādu lēmumu. Arī pats esmu atbildīgs par to pat, ja es nebiju individuāli personīgi klāt. Es tomēr biju nos, nosūtījis pārstāvu. Bet šai saistībā divas lietas minams. Pirmām kārtām priekšsādātāja konference ierosināja lēmumi, lai mēs eh, grupas sanāksmē eh, jūs par to informējam. Ar kolēģiem konsultējos grupā Un jau toreiz bija, jau tad bija skaidrs, ka ne visi piekrīt šim lēmumam. Nu, varbūt pāragri priekšsādātāja konferencē šis priekšlikums tika izteikts, un tāpēc es gribētu ierosināt šo pēcpusdienu biroju sanāksmē vēlreiz apspriest šo jautājumu kopā ar citiem grupu vadītājiem. Un, eh, eh, varbūt, ka iespējams šo lēmumu tad arī manī. Tas ir pirmais punkts. Un otrs, kolēģi, ko gribēju jums atgādināt. Mums daudzkārt ir bijuši depat diskusijas ar komisijas priekšsādātāju, jūs varat viņam piekrist vai ne, bet ir 27 komisāri, kas sēž šajās vietās ar visu priekšsādātāju, un visi 27 ir klāt. Barozo kungs ir klāt. Un parasti ir viens cilvēks no, zā, no katras grupas zālē. Un tāpēc, jāsaka, es gribēju paust atbalstu parlamentu priekšsādātājiem. Nav jau varbūt jāpiemēro šādi kontrols mehānismi. Mēs priekšā konferencē varam par to lemt un no, nu, atteikties no šādiem mehānismiem, atgriezties pie vecās metodas, bet tomēr gribam lūgt visus deputātus uzņemties atbildību un ierasties uz šīm debatēm rīt no rīta deviņos, jo spriedīsim par Eiropas Savienības nākotni. Tātad paldies vēlreiz priekšsādātāju kungs un gribēju lūgt jūs uzmanīgi birojā šo jautājumu vēl vienreiz izanalizēt. Varbūt prātīgāk to būtu to turpināt demokrātiska debašu kontekstā. E, Lielas paldies, saka priekšādātājs. Paldies! Šķiet, es jau pieminēju, ka birojas vēl spriedīs par šo jautājumu pēc stundas. Esmu pārliecināts, ka priekšsēdētāja konferences pilnīgi noteikti apspriedīs gan par, gan pret šāda veida lēmumiem, un visi jūsu komentāri tiks ņemt vērā nenoliedzami. Protams, ka reglamentā šāda veida pasākumu nav pieņemta. Tomēr šobrīd negribētu vilkt garumā debatas par šo kontrolas pasākumu. Es pieeju šim jautājumam ļoti nopietni, un mēs eh, Kā jau teicu, biroja priekšlē konferencē apspriedīsim šo jautājumu. Vēl pēc trim dienām būs eh, no jauna tiks sasaukta priekšsādātāja konference, un tās ir tās struktūras, kas ir kompetentas šādi jautājumi apspriešanā, un tāpēc nogaidīsim līdz lēmumu pieņemšanai. Gribētu šobrīd uh, lūgt jūs atteikties no vēlmes izteikties no savu komentāru paušanas. Es zinu, ka jūs visi vēlaties izteikties pret šo pasākumu un gribētu ierosināt tomēr šīs debats šobrīd pārtraukt, neturpināt. Mēs jau uzklausījām aplausus pēc pirmajiem komentāriem, zinām, ka jūs visi atbalstījāt šos komentārus. Zinām, kāds ir mērķis, ar kādu jūs šos komentārus izteicāt, un tāpēc šīs debatas vēlētos noslēgt šobrīd. Tikai vēlreiz gribu jūs lūgt, tomēr 9 rīt no rīta ierasties uz sanāksmē, vēlamies, lai tā būtu tāda svinīga sanāksme, lai šīs diskusijas būtu nopietnas, lai jūs izrādītu atbildību. Tā, lai mēs radītu tādu parlamenta tēlu, kas atbilst mūsu uzdevumiem un mūsu vēlmēm. Mēs rīt spriedīsim par Eiropas Savienības nākotni, tāpēc vēlreiz aicinu jūs visus rīt ierasties pūkstens deviņos uz šīm dematēm šai zālē. E, e Nav bijuši nekādi citi ierosinājumi par izmaiņām darba kārtībām, ir tikai viens komentārs vēl par ceturtdienu. Saskaņā ar parlamenta lēmumu pirms pāris minūtēm diskusijas par Sakīne Mohamadieša Ķanī lietu tiks eh, pārliktas uz šodienu, tātad tās notiks tagad, tūliņ. Un ar šādām izmaiņām darba kārtību uzskatām par apstiprinātu. Peronīkungs, priekšādātāji. Es negribu atsākt debatas par kontrolas pasākumiem un rītdienas sēdes apmeklējumu, bet pēc tā, ko teica Dola kungs un tas, kā šis darba kārtība iespējams mainīt plenārsēdē, es gribētu lūgt šo plenārsēdi balsot par priekšādātāju konferences lēmumu ar iespēju to grozīt. Mēs varam, protams, balsot par šo lēmumu, bet tam būs jānotiek krīt. Gribēju jūs lūgt nogaidīt, līdz biro šo lēmumu vispār pieņem. Tātad sāksim pirmo šīs darba kārtības punktu no ceturtdienas uz šodienu pārliktās debates. Uzklausīsim vispirms referentu. This, this, this one. What we should, the, the first point is... We're debating the Southwell report. Is the first? Yeah.